D'après. Do we say I reopen? No. Uh, I, I, the, the sitting is resumed. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dargie kolēģi, atsākam sanāksmi. Es negribu uh, tagad uh, ķerties pie darba kārtības pirms jūsu vārdā, cerams, arī nepaužu uh, mūsu lielo uh, sašutumu par brutāliem notikumiem vakar, kad Londonas ielās tika nogalināts karavīrs. Es um, uh, baudīšu arī, uh, lūkšu mūsu priekšsādātāju paust visu mūsu līdzjūtību uh, karavīru ģimenei. Uh, Dola kungs. Prezident. Priekšsādātāji. Šodien Gribu uzdot jautājumu sociālistu draugiem. Bulgārijā ir beigusies vēlēšanas.